The President. Good afternoon, colleagues. We are now. Sveicināti, kolēģi. Mēs turpinām sēdi. Nākamais darba kārtības punkts ir jautājumu laiks padomēju, un es sveicu mūsu vidī eh, Bēļģijas prezidentūras ministru. Un pirmais jautājums ir Blinkevičūtes kundzes iesniegtais jautājums par personām ar invaliditāti un Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Ministra, mēs eh, ar prieku uzklausīsim jūsu atbildi. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, padomu piešķir ļoti lielu nozīmi